Vēlos atgādināt, ka Merkusūra nolīgumā ir iekļauti e, robustas nodaļas saistībā ar ilgspējību, kas ir salīdzināmas ar citiem nolīgumiem, piemēram, kāds noslēgts ar Japānu vai modernizēto globālo nolīgumu ar Meksiku. Merkusur nolīgumā ir atsevišķs pāns par klimata pārmaiņām, kur abas puses apņemas efektīvi e, īstenot Parīzes vienošanos. Tāpat ir apņemšanās e, cīnīties ar deforestāciju un apņēmu, apņemšanās e, neiepirkt gaļu no lauksaimniekiem, kas ir apmetušies nesen no meža atbrīvotās teritorijās. Ir arī ilgspējīgi jāapsaimnieko meži, jāveic eh, lauksaimniecība ilgspējīgi, kas ietver arī Eiropas Savienības rīcību saistībā ar sojas moratoriju Brazīlijā. Tirzniecības un ilgspējīgas attīstības nodaļas ietver arī tematiskus pantus saistībā ar dabas resursiem, bioloģisko daudzveidību, meža saimniecību, zivsaimniecību, tā skaitā cīņu ar eh, nelegālu meža izciršanu. Tādējādi turpināsies sadarbība Merkusur valstīm par ilgspējīgus, eh, ilgspējīgus jautājumiem. Ir nepieciešams nodrošināt, eh, lai tirzniecība atbalstītu ilgspējības darba kārtību. Tāpat pilsoniskajai sabiedrībai ir jābūt aktīvai lomai Eh, lai risinātu bažas, tā skaitā vidas bažas. Noslēgumā Tirzniecības un ilgspējīgas nodaļa šai nolīgumā ir saistoša un ir pakļauta strīdu risināšanas kārtībai un eh, valdību konsultāciju līmenī tiks risināts eh, jebkādas domstarpības. Ja tas nebūs iespējams, tad var tikt prasīts izveidot neatkarīgu ekspertu uh, komisiju, kas e, pieņems lēmumu. Tas ir jādara publiski, lai e, iesaistītās puses var sekot notiekošajam. Tāpat arī abu pušu attiecīgām iestādēm būtu iespēja sekot notiekošajam. Esmu pārliecināta, ka daudzi no jums vēlēsies stingrāks kontrols mehānisms, tā skaitā ar sankcijām. Šis jautājums jau parlamentā ir apspriests, un arī padomē tas ir apspriests. Uz tā pamata komisija nāca klajā ar 15 punktu plānu, lai padarītu šos, eh, šīs nodaļas eh, robustākas un efektīvākas. Un kā parāda Korejas eh, piemērs, tie nav tikai tukši vārdi. Ko mēs esam ieguvuši no Merkusur saistībā ar apņemšanos ilgspējīgas jomā? Tas ir rezultāts garām grūtām sarunām. Šī apņemšanās ir izaicinājums Merkusur valstīm, bet e, tās ir gatavas to pildīt. Mēs esam pārliecināti, ka nolīgums ar Merkusur, kas veicina ilgspējīgu tirdzniecību reģionā, tā skaitā saistošus apņemšanos e, īstenot Parīzes vienošanos, dos e, Eiropas Savienībai nepieciešamos ietekmes rīkus, lai mēs varētu izpildīt savus ilgspējīgus mērķus. Neseniem eh, meža ugunsgrēka Amazonas basēnā ir viens no piemēriem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras Merkusur. Bet eh, priekšsarētāji esmu pārliecināti, ka tikai sadarbojoties ar Merkusur mēs varam panākt globālu transformāciju, kuru vēlamies redzēt. Paldies! Much, minister. Paldies ministrs kundzei. Tālāk došu vārdu komisijai. Komisārs Hogans, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Man prieks par šo iespēju piedalīties šajās debatēs. Es atzinīgi vērtēju iespēju piedalīties diskusijās, kas eh, ir koncentrēts ap Fonderlajenas eh, eh, komisijas nesen prezentēto Eiropas zaļo kursu. Tas bija parlamentā kur tika prezentēts šīs e, zaļais kurs pirms nedēļas ar mērķi uzlabot mūsu sabiedrības un visas planētas dzīvi. Līdz 2050. gadam ir jā, mums jākļūst klimata ziņā neitrāliem, jāaizsargā savvaļas, e, savvaļas e, dzīve. Un tas nozīmē izmaiņas mūsu dzīves veidā, uh, energobilancē, ražošanā, patēriņā un arī tirzniecībai jāspēlē sava loma. Visām pārmaiņām jānotiek gan vienpusējos, gan divpusējos, gan daudzpusējos eh, līgumos. Tā skaitā Eiropas eh, Savienības un Merkusūra asociācijas eh, nolīgumā. Un šīs nolīgums var palīdzēt mums īstenot mērķus. Kā jau ar, tas ir saistībā ar citiem nolīgumiem, šeit ir iekļauts ilgspējīgas e, nodaļas, e, kas ļauj sasniegt Parīzes nolīguma mērķus. Un valstis ir solījušas e, izpildīt konkrētas lietas saistībā ar lietām, kas jāsasniedz mērķiem, kas jāsasniedz līdz 2030. gadiem. Brazīlijas Amazonas basēnā ir jāsasniedz 0% e, nelegāla izciršana. Tas ir ierakstīts līgumā. Tirzniecības un ilgspējības nodaļā ir pārunāta arī bioloģiskās daudzveidības, e, atkrituma apsaimniekošanas un piegādes ķēžu jautājums. Tā ir svarīgi aspekti arī zaļajā kursā. Šajā nodaļā ir atzītas tiesības rīkoties, balstoties uz piesardzības principu. Tā ir pirmā reize, kad tas skaidri ir atrunāts nolīgumā ar um, būtisko lauksaniecības produktu eksporta bloku. Tas ļaus aizsargāt arī augstos standarts, kas mums ir vidas un pārtiks jomā. Šeit ir paredzēta arī sadarbošanās, balstoties uz ANO um, ietvaru un vienlaicīgi arī cīņu pret siltumnīca efektu gāzēm. Jūs redzēsiet, ka šeit ir arī sadarbība paredzēta okeānu, jūru, enerģētikas jomā. Tas dos instruments Eiropas Savienībai, kāda eh, mūsu rīcībā nav arī citos veidos tas palīdzēs sasniegt eh, mūsu mērķus. Daudzas eh, zaļās eh, preces būs liberalizētas, tiks samazināta oglekļa ietekme ražošanā Merkusūra valstīs, atbalstīts ilgspējīgas prakses, būs arī stingrāki noteikumi intelektuālā īpašuma jomā, spēcīgāks kontrols iespējas. Neaizmirsīsim arī iegūmus no aktīvākas pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos. Tas ļaus pilsoniskai sabiedrībai trešajās valstīs saukt pie atbildības savas valdības, tāpat kā tas notiek Eiropas Savienībā. Protams, ka svarīgākā būs īstenošana. Un mums ir nepieciešams e, poli savā politikā īstenot 15, 15 e, e, punktu rīcības plānu. Eh, varu apliecināt parlamentam, ka komisija savā darbā būs ļoti rūpīga. Šis būs jauns pienākumu kopums ne tikai Merkusur jautājumos, bet arī tirzniecības un ilgspējīgas jomā kā tādā. Mans secinājums ir viennozīmīgs priekšsēdētāji. Nolīgums ar Merkusur ne tikai var, bet varēs noteikti atbalstīt eh, zaļo kursu. Paldies! Paldies komisāru kungam, tālāk politisko grupu vārdā runātāju. Vispirms Eiropas Tautas partija Simon kungs, divas minūtes. Priekšsarētājs kundze, dāmas un kungi, Zaļie jautā, vai Merkusur nolīgums ir savietojams ar Merkusur nolīgumu. Skaidra atbilde ir jā šis nolīgums ir nepieciešams papildinājums zaļajam kursam, tieši tā kā to sacīja komisārs Haugans. Tas ir stūrakmens tiesību vēsturē, jo mēs, kā komisārs teica, pirmo reizi esam panākuši īstenošanas kontrolas mehānismu vides un sociālajiem standartiem. Mēs ar to noteiksim standartu, ko mēs bez šī nolīguma nebūtu varējuši izdarīt. Līdz ar to īstais jautājums būtu, kas būtu bijis, ja mēs nebūtu atbalstījuši šo nolīgumu? Vai, protams, arī tad būtu notikusi tirzniecība, bet, bet tad bez noteikumiem, bez standartiem. Ar šo soli mēs e, virzamies uz neregulētas tirzniecības, uz noregulētu tirzniecību. Vai jūs tiešām vēlaties jau? neiepazīstoties ar nolīgumu saturu, jau noliegt uzreiz. Dāmas un kungi, ietekme pasaulē mums būs tikai tad, ja mums būs noslēgts šāds vienošanās. Mēs jau vasarā redzējām to, ka vēl pirms parakstīšanas eh, jau eh, tika radīts spiediens apkarot eh, ugunsgrēkus mūža mežos, bet to jūs neredzat. Atceraties, kāds bija teātris ap tētību un ceta Arī tad jau mūs baidīja vides sadraug, sagraušanu, un ko tik vēl ne, nekas no tā neiestājās. Šo baiļu kampaņu kurinātājiem vajadzētu beidzot atvainoties Eiropas pilsoņiem tā vietā, lai atkal ar puspatiesībām kurinātu bailes no jauna nolīguma. Ja mēs klimata aizsardzību vēlamies virzīties tālāk par kā tikai par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Mums ir nepieciešams panākt, ka pārējā pasaule seko mūsu standartiem, un šīs nolīgums ir svarīgs solis tieši šajā virzienā. Paldies! Paldies! Tālāk sociāldemokrātu grupas vārdā divas minūtes eh, Van Bremts kundzei. Paldies, kolēģi! Kā jau tika norādīts iepriekš, Eiropa ir uz jaunu laikmetu sliekšņu. Mēs vēlamies nākotni, kas ir taisnīgāka, ilgspējīgāka un klimata pārmaiņu ziņā neitrāla. Visam nesen mēs vēl saskārāmies ar nesekmīgu kopu iznākumu Madridē. Un viena no pusēm, kas piedalījās sarunās, bija Brazīlija. Es nesargāšu nekā, nevienu daļu no mūža mežiem, ko var eksploatēt. Tā sacīja Bolsonaro, Brazīlijas prezidents. Tas ir neiedomājami, ka mūsu lauksaimnieki, mūsu ražotāji ir spiesti pielikt milzīgas pūles saskaņā ar jauno zaļo kursu, bet tirdzniecības politika nemainīsies. Uh, Mēs nevaram atvērt savu tirgu tām valstīm, kas vienlaicīgi e, ir vēlme e, pelnīt e, uz sociālu un vidas standartu pazemināšanas rēķinu. Vēlos oficiāli un atklāti pateikt, ka es nedomāju, ka šobrīd vairākums ir uh, parlamentā, kas atbalstīs nolīgumam ar Merkusūru. Nu, tā, kas tas šobrīd ir, tas neies cauri. Man tam nav pieredze, bet man ir zinām, man, man tam nav pierādījumi, bet man ir zinām pieredze. Pirmkārt, mēs vēlamies, lai Merkusūra valstis, bet Brazīlija jo īpaši mainītu savu attieksmi starptautiskajās attiecībās. Ja viņi vēlas būt mūsu partneri starptautiskajā tirzniecībā, viņiem ir jābūt mūsu partneriem arī eh, cīnoties pret klimatu pārmaiņām. Otrakārt, mēs vēlamies pirms ratifikācijas nosacījums. Ja jūs vēlaties eh, parakstīt, tad mums ir nepieciešams izmaiņas Brazīlijā, Amazonē. Uh, Skatos uz padomi un arī uz komisāra pusi. Vēlos jums atgādināt, ka mēs, parlaments, jau sen prasām padarīt TSD nodaļas par eh, stingrāk kontrolējamām. Tur ir jābūt sankcijām, jo savādāk papīrs, uz kura rakstīta šī nodaļa, ir bezjēdzīga. Un mums ir jā, jātērē mazāk papīra un jārīkojas daudz vairāk. Paldies! Renew... Paldies, Riņu, uh, Europe grupas vārdā Kaņas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Kāpēc mēs šodien runājam par Merkosur nolīgumu atbilstību zaļiem kursam un nevis par visiem citiem komerciāliem nolīgumiem? Tāpēc, ka E, šīs debatas ir sagrozīts no paša sākuma un tiek meklēts jauns ienaidnieks. Bija vajadzīgs jauns CETA un tagad ir atrasts Merkosur. Es vēlos to paust skaidri. E, Ursula von der Leyen prezentējot e, zaļo kursu sacīja, ka tirzniecības politika var kalpot sadarbībai ar mūsu sabiedrotiem klimatam un apkārtēji videi paturot Parīzes vienošanos kā būtisku elementu. Ļoti labi. Vai šis nolīgums e, iestrādā šos principus, vai ir īpaša e, nodaļa ilgspējīgai tirzniecībai ir, vai e, Parīzes nolīgums ir daļa no šī nolīguma ir. Vai ir apņemšanās eh, šo nolīgumu ievērot? Ir. Tad kāpēc tik daudz kritikas un apoliptisku eh, vīziju šajā sakarā? Uh, E, kolēģi, klimata stratēģijai, lai tai būtu globāla ietekme, visiem tai ir jāpievienojas. Un to mēs varam panākt tikai balstoties uz nolīgumiem, un šis ir viss modernākais, ko esam noslēguši šo mērķu sasniegšanai. Un ne ar e, populistisku demagoģiju mēs apkarosim mežu ugunsgrēkus Amazo Amazonijā, bet ar sadarbību, jo šis nolīgums ir vairāk nekā tīri E, tirzniecības novīgums, tas ir noslēgts ar sabiedrotajiem, kuriem demokrātija un tiesiskums kā principi un kas veidot daudzpusēju sistēmu. Brāļu valstis, kuras vēlas ne tikai tirgoties ar mums, bet arī dzīvot kā mēs un ar mums. Un šis ir pirmais e, nolīgums ar bloku, jau ir citi nolīgumi, kuri pastāv pirms tam. Uh, Ir vērtības, kas ir iekļautas šajā nolīgumā, kas tiek respektētas. Taču šīs debates stimulē tie, kuri ir vienmēr pret visu, kuri vienmēr sevi pozicionē kā klimata vislielākie aizstāvji, bet neapzinoties uh, lietas patieso būtību. Un noslēgumā, vai šis nolīgums ir atbilstošs ar zaļo kursu? Mēs varam dot atbildi jā, skaidru un gaiši. Gracias, now on behalf of the... Paldies, tagad zaļo grupas vārdā, Kavacini kundze, trīs minūtes. Jā, die kom komisija paziņoja uh, zaļo kursu par galveno politiku nākamajiem pieciem gadiem. Un tas ir ļoti eh, svarīgi, ir ne tikai klimata eh, krīze, bet arī desmitiem tūkstoši jauniešu izgāja ielās uh, prasot rīkoties. Un uh, ir izvirzīts mērķis uh, kļūt klimata neitrāliem līdz 2050. gadam. Un uh, rodas jautājums, kā Fonderlajenas kundzes paziņojums tagad saskan ar tirzniecības politiku. Merko Sūra nolīgums veicinās lielāku gaļas piena un etanola importu. Un visi šie eh, ražojumi būs kaut kur jāizaudzē. Jau uh, eh, 20% Amazonijas uh, mežu ir uh, izcirsti un izciršanas temps pagājušajā gadā ir divkāršojies. Un Tātad mēs uh, tādējādi virzamies uz ekoloģisko krīzi, kad uh, Amazonijas meži vairs nebūs glābjami. Un uh, šāda tirzniecības politika un vēl līgums ar uh, Bolsonaro, kurš neievēro cilvēktiesības, tas viss būtībā grauj mūsu klimata politiku. Mēs prasām Eiropā sargāt mežu, samazināt uh, pesticīdu izmantošanu, bet Amazonijā notiek gluži pretējais. Ja mēs tiešām nopietni uztveram uh, zaļo kursu, tad mums ir radikāli jāmaina tirzniecības politika politika. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks uh, mainīt tirzniecības politiku un sagatavot citādu nolīgumu ar Merkosur. Uh, vides un sociālie standarti ir jāievēro un arī ražotājiem ir jānosaka CO2 bilance un viņa attiecīgi jādiferencē. Un tirzniecības nolīguma visās nodaļās ir jārunā par klimatu politiku. Paldies! Thank you very much. Paldies. ID grupas vārdā Buhēta kungs, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi Merkosūr. Nolīgums būtu varējis kļūt par uh, veiksmes stāstu. 35% uh, nodevas automobīļu importam varētu būt bijis efektīvs pasākums. Un tad arī uh, pēkšņi uh, radās ne tikai jauni uh, kandidāti uz uh, komisijas priekšstādātāju amatu, bet arī šis zaļais kurs, kas uh, apdrauda mūsu uh, ekonomikas attīstību. Un tagad uh, Dienvidu Amerika arī nākotnē būs atkarīga no iekšdeģas motoriem. Un viņiem šis zaļais kurs neko nenozīmē. Tas nozīmē, ka mūsu uzņēmumiem šeit, Eiropā, būs jāpilda kļūdīgā, kļūdainā politika, kas tiks pieņemta uh, Uh, galvaspilsētās Eiropā un Berlīnē, uh, bet uh, drīzāk viņiem būtu jāmeklē citi sadarbības partneri. Un šī aina, ko iezīmēja komisijas priekšsēdētāji par zaļo kursu, varbūt nemaz nav tik nepareiza. Uh, un uh, patiesībā uh, ir tikai uh, dažādi notikumi, ko mēs esam piedzīvojuši arī enerģijas sektorā. Mēs redzam, ka uh, seku, uh, rezultāti ir negatīvi, bet arī uh, ar sekām mums būs jātiek galā. Tagad Eiropas uh, konservatīvo reformātoru grupas vārdā Buržokungs. Kolēģi, uh, šī Eiropas komisija uh, sevi pasniedz kā ģeopolitiska komisija, kas rada darba vietas, labklājību un arī uh, sadarbojas ar mūsu partneriem visā pasaulē. Un šis Merkosura nolīgums arī atbilst izvirzītiem mērķiem, tas palīdzēs mūsu uh, uzņēmumiem atvieglotu piekļuvi līdz šim daļai slēgtajiem tirgiem. Un šis nolīgums ietver arī ļoti svarīgus elementus, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību. Un tas arī saskana ar Parīzes nolīgumiem cīņu pret mežu izciršanu, mežu uh, Uh, stādīšana, atjaunošana un partneru valstīm būs arī jāievēro uh, normas, kas uh, ir spēkā Eiropas Savienībā un šī sistēma ir ļoti konkrēta, eh, paredz dialogu, uzlabo eh, pašreizējo situāciju, un tas ir daudz labāk nekā sankciju noteikšana pret mūsu partneriem, kurš pretēji mums ir jāīsteno dialogs ar mūsu partneriem, un tādēļ es domāju, kolēģi, ka mums ir jāuzstāj eh, uz to, ka šis nolīgums nesīs labumu gan mūsu partneriem, gan mums tagad. Uh, goe grupas vārdā Šolts kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Jau 20 gadus notiek uh, sarunas par nolīgumu ar Merkosur valstīm, un tas rada vilšanos. Šis Uh, mandāts sarunu vešanai ir ļoti vispārīgs un uh, būtībā savulaik šai procesā pat netika iesaistīts Eiropas parlaments. Tagad uh, ir uh, paredzēta ilgspējības sadaļa un cilvēka tiesību klauzula un uh, citas prasības. Pirms uh, dažām dienām COP25 noslēdzās, un tagad rodas pamatots jautājums, vai šis nolīgums ir savienojams ar zaļo kursu, vai tas dod ieguldījumu ANO um, mērķu sasniegšanā, un skaidra atbilde nē. Treš, 13. mērķis. Uh, Eiropas uh, komisija un uh, daudzas Uh, valstu valdības arī uh, to uh, ignorē, ka īstenotā Brazīlijas politika apdrauda ilgtspējību, bet ir mērķis saglabāt bioloģisko daudzveidību. Ja komisija grib likt akcentu uz klimata aizsardzību, tad arī visām šīm prasībām ir jābūt obligātām. Ir jādomā par ilgtspējīgas ražošanas uh, uh, ieviešanu un uh, vienīgais uh, reālais risinājums ir pārtraukt sarunas par pašreizējo noliegumu versiju. Paldies! Pie politiskām grupām nepiedarošo deputātu vārdā Begins kundze. Paldies priekšsēdētāji. Simtiem tūkstošu hektāru ir izcirsti Amazonijas mežos un tikai dažu mēnešu laikā, un tam visam ir arī ļoti negatīva ietekme uz klimatu, tā skaitā Eiropā. Un es nezinu, vai šīs nolīgums spēs ietekmēt kaut kādā veidā uh, pašreizējo attīstības uh, tendenci ir uh, jau uh, daudz kas katastrofāls noticis, bet arī nākotne neizskatās daudz priecīgāk. Tāpat Argentīnā un Urugvajā ļoti plaši tiek izmantoti pesticīdi, bet pest, Paragvajā un Urugvajā ir ļoti slikta ūdens resursu pārvaldība vai šis Merkosur nolīgums būs risinājums maz ticams. Ir paredzēts, ka pieaugs gaļas un citu uh, lauksaimniecības produktu eksporta apjoms uz Eiropu. Mums ir ļoti augsti standarti, bet tos neievēro neviens mūsu tirzniecības partners. Kāda tad ir šiem standartiem jēga? atsevišķās nozarēs miljoniem tonu CO2 tiek saražots tikai dažu dienu laikā Merkusur valstīs. Mums ir nepieciešami līgumi, kas nodrošina godīgus konkurences nosacījumus, bet šis nolīgums nav pareizais un īstenomais risinājums nākotnē. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai uh, Latīņa Amerika būtu mums atbilstoši uzticams partneris, nodrošinot vidus un pilsoņu tiesību aizsardzību. Paldies, tagad vārds Magines skundzē. Paldies, priekšsēdētājs, sveicu komisāru. Hoganu jaunajā amatā, kā tirzniecības komisāru. Nu, jāsaka, ka tagad esat no pannas eh, ielēt sugunī, un tas nu nav, tā nav viegla misija. Tātad eh, jautājums ir par eh, nolīgumu, kas, par ko ir vēsta sarunas, bet kas nav vēl Uh, ieviests un uh, rodas uh, satraukums, un arī īrijas lauksaimnieks uztrauc iespējamais tirsniecības nolīgums. Es gribētu dzirdēt no jums, kā šis nolīgums ietekmēs Eiropas lauksaimniekus vai samazināsies gaļas ražošana Eiropā, pēc šī nolīguma noslēgšanas un vai šis risinājums ir pareizs vai nē. Šorīt uh, mēs uh, balsojām par uh, rezolūciju par aputekšnētāju aizsardzību, un viens no risinājumiem ir samazināt pesticīdu lietošanu, ir tāda, kas vēlas visu aizliegt, bet runājot par Merkosūru, mēs nevaram neko kontrolēt, kas tur īsti notiek. Risinājums tiek piedāvāts ekvivalence, bet vai tas tiešām ir pareizais risinājums? Jūs ļoti skaisti uh, runājāt par to, ka šis jautājums nopietni pievēršas vidas un citiem jautājumiem, bet kā mēs varam būt pārliecināti, ka šies, šis līgums tiešām tiks īstenots Merkosur valstīs? Paldies, tagad Lange. Jā, Frau Vorsitzende. Priekšsēdētāji. Iegūmi no debatēm ir tādi, ka eh, vēl jau nav pabeigts šis nolīgums ar Merkosuru Mēs e, rēķinamies ar parakstīšanu kaut kādā 21. gadā visdrīzāk. Tas mums dod laiku attīstīt šo nolīgumu vēl uz priekšu, un mums tas būtu jādara, jo vairākas lietas vēl nav atrisināts. Jā, ir ilgspējības nodaļa, kur īstenošana ir e, paredzēta arī attiecībā uz Parīzes vienošanos un kur tiek arī tiek prasīts ievērot eh, statotiskās darba organizācijas standartus. Bet no otras puses mēs redzam, ka par 60% ir pieauguši eh, Amazonas, tīr, eh, Amazonas mežu nelegāla izciršana. Kā pesticīdi ir atkal atļauti, kas Eiropā jau ir aizliegti? Kā pirmiedzīvotājiem eh, zemes īpašuma tiesības netiek nodrošinātas, un ir pieņemti nesen divi likumi, kas ir pretrunā 98. un 78. punktam. Līdz ar to, manuprāt, šeit var būt runa tikai un vienīgi par trīs lietām. Pirmkārt, mums ir nepieciešama uzraudzības sistēma. Uh, ir jānodrošina, ka produkti no nelegāli izcerstām teritorijām nenonāktu Eiropas Savienībā. Nepietiek eh, to vienkārši uzrakstīt, jābūt arī pārbaudas iespējām. Otrakārt, labās iestrādes eh, ilgspējības nodaļā ir jāatbalsta ar konkrētiem soļiem – par to, kā tad konkrēti ilgspējīgas e, lietas tiks īstenotas, tā skaitā darba ņēmēja tiesības. Un treškārt, kontroles un īstenošanas pasākumi. Korejas gadījums parāda, ka līdzinējie pasākumi ir nepietiekami. Tas ir tīģeris bez zobē, bet mums ir nepieciešams tīģeris, kurš tiešām var iekost. Thank you very much. Paldies. Tālāk pusotra minūte Kalsbrokundze. Thank you, Madam President. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Ugunsgrēki Amazonijas mežos un arī tas, kā rīkojas Brazīlijas valdība klimata jomā, tas viss rada bāžas par uh, Merkosūra nolīgumu. Bet tagad ievilksim elpu un padomāsim. Šis nolīgums jau saistošas atsaucas iekļauj uz mm, Parīzes nolīgumu, un tas nozīmē, ka tas būs tomēr efektīvāks risinājums, tas sasaistīs klimata nolīgumu un ap, uh, savstarpēji izdevīgu tirzniecību. Ir jāveic pasākumi, lai glābtu klimatu Un ja mēs nerīkosimies kopīgiem spēkiem, tad neko nepanāksim. Brīvās tirzniecības nolīgums starp ES un Merkosuru dod mums unikālu iespēju sadarboties, izdarīt spiedienu un uh, dot uh, stimulus mūsu partneriem ir saistoša uh, sadaļa par ilgtspējību, un tas ir ļoti svarīgi starptautiskās sadarbības kontekstā. Tam ir jābūt uh, instrumentam klimata glābšanai. Tirzniecībai ir jākļūst ilgspējīgākai, un šī iespēja mums ir jāizmanto. Mēs nevaram to noraidīt. Paldies! Paldies, un tagad deputāte Brikmona uz vienu minūti. Paldies! Vienošanās ar Merkosuru, vai tā atbilst zaļā kursa ambīcijām? Komisija saka jā. Visiem nākotnes nolīgumiem būs jāatbilst, bet kā mēs varam sasniegt nulles oglekļa sabiedrību 50. gadā? Turpinot brīvās tirsniecības nolīgumus, noslēgt kā pirms 20 gadiem. Vai jūs zināt, ka tikai lauksaimniecībā CO2 izmeša skaits būs tāds pats, kā katru gadu tiek eh, radīts Briselē, Madridē, Brazīlijā. <clears throat> Mēs pēc Madrides nevaram eh, garantēt to, ka Brazīlija ievēro Parīzes vienošanos pretēji komisijas viedoklim. Ir visām nozerēm jāatbilst ekoloģiskā pārēja Tas skar lauksaimniecību, tirzniecības politiku, kas um, šobrīd mums nedod iespēju sasniegt zaļā kursa principus. Berkosur nolīgums ir patiesas ticamības tests zaļiem kursam. Um, Ratificēt to nozīmē graut otrā uh, radītās iespējas. Now, Paldies tagad Madison kungam vārds priekšsēdētāji. God godātie deputāti, mēs paredzam lielu rūpniecisko ražojumu, eksporta pieaugumu, bet šis rezultāts nebūs tikpat pozitīvs. Lauksaimniecībai ir prognozējama nopietna krīze. Arī Igaunijā jau uh, uh lauksaimniecība ir krīzē. Tagad miljoniem, eh, miljārdiem eiro tiks eh, investēti, lai pārveidotu Eiropas sabiedrību, lai sasniegtu tā saucamo klimata neutralitāti līdz 2050. gadam, bet Ķīna turpinās eh, attīstīt ekonomiku un radīt CO2 izmešus. Līdzsekus tam iet tā ietekmei, kas uh, būs zaļajam kursam uz lauksaimniecību, tā arī nopietni uh, skars tās uh, valstis, kas ir atkarīgs no fosilā kurināmā. Un, piemēram, mana valsts spēja nodrošināt savas uh, vajadzības egono, uh, enerģijas jomā, bet mēs izmantojam slāpekli uh, slānekli, un pēc zaļā nolīguma mums būs uh, jākļūst atkarīgiem no citām valstīm energoresursu jomā. Un it kā risinājums ir bioloģiskais kurināmais, bet patiesībā tas ir nevis risinājums, bet vides katastrofa. Un patiesībā situācija vēl tikai pasliktinās. To uh, saka uh, tie, kas pārzina fiziku patiesībā pieaug siltumnīca efektu gāzu izmeši atmosfērā. Turklāt zeme, ko var izmantot lauksaimniecības ražošanai, pārtikas ražošanai, tieks izmantot biodegvielas ražošanai. Un uh, vēlētiem Eiropas pilsoņu pārstāvjiem būtu vairāk jādomā par to, kāda ietekme būs uz lauksaimniecību un uz Eiropas pilsoņiem kopumā. Paldies tālāk, Agilārs Kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropā eh, mums ir ļoti moderns diskurss par zaļo kursu Un eh, tas eh, apliecina liekulību tām debatēm, ka nosakot jaunas uh, Eh, prasības mūsu lauksaimniekiem, tiek samazināts prasības importam. Problēma ir tā, ka šie produkti konkurē globālā tirgū, bet ar atšķirīgiem noteikumiem. Eiropa nosaka katru reizi vairāk standārtu, savukārt Merkosur eh, pieļauj izmantot antibiotikas, augšžaužas hormonus un ģenetiski modificētas kultūras. Mums e, tā laikā tiek noteikts prasības e, Eiropas lauksemniekiem un, un lopkopjiem fitosanitārijā un citās jomās. E, Merkosur atbilstība Parīzes notiekumiem ir vienkārša nodoma deklarācija, kas kontrastē ar realitāti tajā, kā tiek ražota pārtika Merkosur valstīs. Merkosur arī parāda pilnīgo nekon, nekonsekvenci Eiropas Savienībā starp eh, vārdiem un darbiem. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti ir deputāts Morels. Paldies, priekšsēdētājs! Eh, tiek uzdots jautājums, vai Eiropas zaļais kurs atbilst Merkosur Eh, man atbildi ir skaidra, nē, un esmu pilnīgi pārsteigts un apjucis redzot labējo kolēģi, ka pateicoties e, šim nolīgumam Bolsonaru pēkšņi kļūs par vidas e, un vietējo iedzīvotāju aizstāvu. Dārgie kolēģi, tā nebūs. Šis nolīgums neatbilst, tāpēc, ka tikai eksporta kvotu palielinājums soģai, e, vēršgaļai, cukuram, putnugaļai ir papildus 9 miljonu tonu siltumnīca gāzu. Tas neatbilst, tāpēc, ka Bolsonaru draugi draugi un agrobiznesa pārstāvi turpina dedzināt Amazonas mežus. Šķiet, ka 93% eh, vairāk eh, mežu ugunsgrēku šogad. Eh, tekstā iestrādātais piesardzības princips eksponēs Eiropā aizvien lielākam riskam. Mēs redzējām Madrides COP25 rezultātus, un mēs redzam arī to, ka citas valstis uh, ne, nebeidz apstrīdēt piesardzības principu. Dargie kolēģi, nesiet naivi vai arī nesiet liekulīgi. Merci. Paldies. Nākošais runātājs - deputāts Sinčič. Hvala vam. Svijet se mijenja jako i brzo. Jā, paldies. Pasaule mainās. Tas notiek ļoti strauji. Politika, kas balstās uz vardarbību, nevar būt veiksmīga ekstrēmi la, klimata apstākļi. Un situācijas ir bijušas tādas, kas notikušas reizi simtgadē, tagad notiek gandrīz katru gadu. Kopš 1970. gada līdz pat šodienai mēs kā cilvēki esam likvidējuši, iznīcinājuši 60% no pasaules dzīvniekiem. M mēs ļoti sekmīgi iznīcinām arī insektus. Vakar mēs par to jau diskutējām. Cik ilgi mēs vēl būsim tik eh, aroganti un kad mēs sāksim cienīt apkārtējo vidi? 21. gadsimta sākumā mēs vairs nevaram turpināt 20. vai pat 19. gadsimta politiku saistībā ar tirdzniecību un izaugsmi. Mums ir jāaizsargā Amazonas mūža meži. Mums ir jāpretojas hedonismam, mums ir jāpretojas vardarbībai. Mums ir nepieciešams apturēt karus. Mums ir jāaptur valsts parādu pieaugumu. Mums vajadzētu daudz padziļinātāk strādāt, nekādu politiku, kas balstās uz agresiju. Paldies tālāk, Garcia Margajo kungs. Gracias, presidente. Aquí... Priekšsēdētāji šķiet, ka mēs esam dilemmas priekšā vai nu brīvā tiešniecība vai eh, vidas aizsardzība. Manuprāt, šī ir falša dilemma. Ultraliberāļi domā, ka klimata pārmaiņas nav neatbilst patiesībai vai ka ir nerodas klimata pārmaiņas cilvēku darbības dēļ līdz ar to ikvienam ik viens tirsniecības nolīgums ir apsveicams. Zaļie domā, ka ik viens tirsniecības nolīgums ir e, zaļā gaisma, lai darītu, kas vien ienāk prātā. Manuprāt, dilemma šeit ir falša. Mums ir jāsaskaņo vidas aizsardzība ar robežu atvērtību. Tas nozīmē nodrošināt ilgspējīgu attīstību. Manuprāt, nolīgums to paredz labi. Nolīgumā ir sacīts, ka tiek respektēti visi vidas nolīgumi, ka ir jāizpild Parīzes vienošanās, kas nosoda mežu izciršanu nelegālu un uzliek par pienākumu dalību valstīm e, stādīt no jauna mežus. Tāpat ir paredzēta privātu uzņēmumu atbildība ir paredzēti specifiski pasākumi strīdu atrisināšanai un ir noteikti skaidri standarti pārtikas drošumam. Tāpēc mana grupa atbalsta nolīgumu ar Merkosuru, uzskatot, ka tas respektē tās apņemšanās, kuras mums ir jāievēro zaļā kursa uh, ziņā. Minutes, Tagad divas minūtes Gutelāns kundzei. Mēs pagaidīsim brīdi. Gutelands kundze jau gandrīz ir ieradusies. <laughs> Yours, Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies, un es ļoti atvainojos. Godātie kolēģi, Eiropas zaļais kurs, kuru prezentēja komisija, um, Un beidzot ir jārēģē, lai uzsāktu struktūrālās pārmaiņas, kas mums tik tiešām ir ļoti nepieciešams. Jaunais zaļais kurs var mainīt lietas. Tās ir lielas iespējas. Es atvainojos, ka esmu aizelsusies, bet tiešām nevēlējos nokavēt savu uzstāšanās laiku sakrunātājiem. Ir svarīgi arī pārliecināties, eh, ka ir arī pietiekama augsts ambīciju līmenis, un es ceru, ka komisija arī pierādīs, ka tā ir gatava šo tematu eh, iestrādāt visos politiskajos virzienos. Mums vajadzētu arī rūpīgāk eh, apskatīt pašreizējo likumdošanu. Mēs, sociāldemokrāti, vēlamies šīs pārmaiņas visai Eiropai, un es ceru, ka jaunā paudze, kas iet demonstrācijās, ielās, sajutīs, ka parlaments nopietni uztver viņu bažas un ka mēs atbalstam pārmaiņas visā Eiropā. Jaunais zaļais kurs nozīmē, ka mēs nopietni skatāmies uz ilgspējīgu nākotni Un es domāju, ka ar šiem pozitīvajiem vārdiem no komisijas eh, es varu arī pateikt eh, no otras puses, ka šis zaļais kurs ir arī saistību uzņemšanās. Šeit nevarēs iztikt ar to, ka eh, izritinās sarkano paklāju zaļajam kursam. Nē, būs nepārtraukts spiediens no parlamenta puses. Ir daudzas lietas, par kurām mums ir jādomā, ja mēs vēlamies reāli sākt īstenot šīs lietas. Manuprāt, paskatoties nākotnē, mums arī ir skaidri jāapzinās, ka mēs, kā vadošais kontinents, esam uh, spiesti uzņemties arī lielu atbildību. To es saku saistībā ar uh, Glasgow paredzēto nākamo uh, Eh, konferenci. Un mums ir jāsāk jau sagatavošanas darbi tam šobrīd, lai visas eh, valstis pastiprinātu savus apņemšanos un eh, celtu savas ambīcijas. Tāpēc ir jārīkojas strateģiski. Paldies! Paldies! Tālāk Rafaela skundze, vienu minūti. Mr. Commissioner, recent developments in the WTO. Komisārs kungs, nesenā attīstība PTO parāda, ka ir ļoti svarīgi, ka Eiropai ir pieaugušas sadarbības eh, tīkls ar trešajām valstīm. Nav jābūt ģēnijam, lai saprastu, ka cik svarīgi ir sadarbība ar Kanādu, Japānu, Singapūru un citām, jo citi var nojaukt ātri to, ko mēs desmit gadiem būvējam. Balstoties uz mūsu vērtībām un ievērojot Eh, un cienot vidi. Kā tiks nodrošināts, ka Merkosur valstis ievēros Parīzes vienošanos, un ja tās to nedarīs, kāds būs sekas? Eiropa labākos rezultātus var sasniegt, izmantojot savu ekonomisko varu ar efektīvākiem rīkiem un labākiem kontrols mehānismiem, kā tas ir atspoguļots zaļajā kursā, mēs varam spērt soļus pareizajā virzienā. Tāpēc es aicinu komisiju efektīvi īstenot eh, kokapstrādes eh, noregulējumu, lai tiktu aizsargāti pirmie dzīvotāji, kuru tiesības šobrīd tiek apdraudētas. Paldies! Paldies! Tālāk eh, uz vienu minūtu Čauns kundze. Paldies, kolēģi. Šis eh, galvenais jautājums šeit īstenībā ir konsekvence. Vai eh, mūsu tirdzniecības politika ir atbilstoša klimata mērķiem? Un atbilde viennozīmīgi ir nē. Tā, protams, ir, ka tirdzniecība var nākt par labu šīm eh, pusēm. To var pateikt pat bērns, bet ne jau jebkura tirdzniecība ir laba Un brīvā tirzniecība ir ar slēptām eh, sociālām un vidas izmaksām. Mēs to visi zinām eh, klimata pārmaiņomā. Eksportējot eh, vairāk fosīlo kurināmo automobīļus apmaiņā pret lielopu gaļu nav nekāds iegūms Tuparēnins kundze, Hogan kungs, jūs abi pieminējāt TSD nodaļu. Ministrs kundze teica robusti. Es īstenībā sadzirdēju anglisko rabišu, kas ir eh, atkritumi. Uh, Eh, bet nu, jūs tā neteicāt. Eh, teiksim arī skaidri, ka nekas šajā nodaļā nav tāds, kas ļaus ierobežot Bolsonaro. Komisāri eh, kungs, jūs arī runājat par piekto pantu, un ir pilnīgi skaidrs, ka prezidentam Bolsonaro ir pilnīgi vienaldzīga gan Amazone, gan klimats kā tāds, un viņa reakcija pagājušajā nedēļā bija pilnīgi viennozīmīga. Daži kolēģi šeit sacīja, ka mūsu rokās būs vairāk rīku parakstot šo nolīgumu, bet nav nekādu pierādījumu, ka tas tā notiks. Mūsu ietekmes sviras ir tieši šobrīd pirms parakstīšanas. Mums ir nepieciešama pierādījuma. Tā skaitā arī no mūsu puses, ka tirdzniecības politika ir savietojama ar mūsu klimata un bioloģiskās daudzveidības mērķiem, un es arī jūs aicinu to nodrošināt. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Lančīni uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji! Brīvās tirzniecības nolīgums ar Merkosoru ir vislielākais tirzniecības līgums, ko Eiropas Savienība varēja noslēgt veidojot šo milzīgo tirgu. Un tomēr mums ir jautājums, vai tirzniecības līgums, tāpat kā līgums ar Vietnamu, atbilst mūsu uh, vides, sociālajiem un darba standartiem. Šāda veida līgumi sargā privātas intereses bez jebkāda savstarpīguma uz cilvēktiesību rēķinu un atbalstot uh, citus uh, vienas nozares uz citu rēķinu lauksaimniecības un vidas, un neraugoties uz komisijas sacīto par stingrām kontrolēm. Mums tomēr vēl ir visai daudz uh, problēmu, bojātās gaļas skandāls un vēl citi. Tāpat uh, Merkosur valstis uh, eh, ner nerespektē tos pašus standartus, ko nosaka Eiropas Savienība. Tiek izmantot pesticīti ar Eiropas Savienībā aizliegtām vielām, tāpat uh, uh, vēršana putna gaļa eh, tiek ražot atbilstoši eh, citiem standartiem. Turklāt vairāki eh, produkti Eh, saturs eh, Dienvidamerikā esošos parazītus. Mums ir jācīnās vienlaicīgi arī pret eh, Brazīlijas valdības politiku un lai vajadzētu varētu aizstāvēt vidas ilgtspējību. Problēmas rodas ar šo jauno nolīgumu. Ja Eiropas Savienība vēlas rīkoties konsekventi ar šo uh, ar šo nolīgumu pasargāt vidi un jūras un okeānus, tad kāpēc mēs nepieprasām eh, aizliegt izmantot vienreiz lietojamās plastmašas tajās valstīs, ar kurās mēs noslēdzam privās tirzniecības nolīgumu? Jo pretējā gadījumā mūsu uzņēmumiem par to visu nāksies maksāt rēķinu. Lielas paldies, un tagad uz vienu minūti Reisena kungs. Lielas paldies priekšsādātāji! godājumo komisāru. Arī mēs Nīderlandē redzam uh, lauksaimnieku protestus, un es uh, to ļoti labi saprotu. Lauksaimniekiem ir jāievēro pārāk daudz noteikumu, bet viņiem nav iespējas nopelnīt. Un uh, viņi tiek uh, aizvien kritizēti, tajā starpā arī no komisāra Timermaņa puses. Uh, sakot, ka tie ir cilvēki, kas vadās pēc novecojušām koncepcijām, bet ir Eiropas pilsoņi un komisijai risinājums ir jāatrod. Raugoties uz šo zaļo kursu, es redzu lielas ambīcijas, bet nekādu realismu, nekādu instrumentu, lai šos mērķus varētu sasniegt. Un tāpēc uh, mēs redzam, ka jaunu produktu Ielaišana tirgu prasa ļoti ilgu laiku, piemēram, auga aizsardzības līdzekļiem. Un tomēr Merkosur valstīs eh, noteikumi ir daudz eh, vājāki. Es esmu lepns par to, ko mēs esam panākuši. Mēs uh, raugāmies uz dzīvi realitāti, bet arī, reāli, bet arī ilgspējīgi. Liels paldies! Nākamais runātājs uz vienu minūti Urban Krespokungs. Lielas paldies priekšsādātājiem! Brazīlijas prezidents Bolsonaro ir paziņojis, ka Brazīlija nepiedalīsies uh, Parīzes klimata paktā un turpinās izcirst lietus mežus. Viņš uh, nav parakstījis arī brīvās tirtniecības nolīgumu, jo komisija teica, ka tādējādi netiks uh, akceptēta Pārīzes vienošanās, uh, komisija ziņoja, ka tā neielaidīsies uz brīvās tirzniecības nolīgumu. Bet uh, tās visas ir muļķības. Mēs runājam par starptautisko tirzniecību, multinacionāliem uzņēmumiem. Eiropas Savienība joprojām uh, risina sarunas ar uh, sievietēm, naidīgiem, reakcionāriem režīmiem. Un, ja tiek izsludināta klimata trauksme, tas neatbilst uh, vienošanās gārām, jo tiek izcirsti lietus meži un uh, arī tiem cilvēkiem, kas iestājas par šo mežu aizsardzību, tiek likti šķēršļi. Un tāpēc rodas jautājums, ja šis Merkosur nolīgums uh, Vai tas ir savienojams ar Eiropas zaļo kursu? Atbilde ir skaidra - nē. Un vēl ir laiks to apturēt. Paldies, eh, Būdeskungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāji. Jā, tirzniecības eh, nolīgumi ir nepieciešami jebkādām būtiskām tirzniecības eh, aktivitātēm, bet runājot par uh, Merkosur nolīguma atbilstību Eiropas zaļajam kursam, tad tas vienkārši ir nonsens. Tie ir dubulti standarti. Pirmkārt, eh, izsakoties par klimata pārmaiņu mazināšanu, ir nepareizi, ka Eiropā mēs eh, tam paredzam ievērojams finanšu resursus, savukārt eh, citas Merkosur valstis tīšām izdedzina savus mežus, lai iegūtu platību lauksaimniecībai. Attiecībā uz klimata izmaiņām mēs izvirzām augstas kvalitātes standārtus visiem produktiem, tajā skaitā pārtikai. Savukārt Merkosur valstī šādu standartu nav. Un tāpat mēs esam saskārušies ar sabojātas lielopu gaļas uh, importu no Brazīlijas, un eh, Savienības dienesti nav spējuši to atklāt. Komisāra kungs, vai jūs varat eh, garantēt, ka nākotnē tas vairs neatkārs, neatkārtosies? Un treškārt, lauksaimniekiem um, Eiropas Savienībā ir jāievēro virkne ierobežojumu un aizliegumu attiecībā uz pesticīdu, hormonu izmantošanu, bet Merkosur valstī šādu noteikumu nav. Vai jūs varat sniegt mums konkrētas atbildes uz mūsu bažām, lai mēs nodrošinātu interešu līdzsvaras lauksaimniekiem Eiropas Savienībā un Merkosur valstīs? Paldies tālāk pusotra minūte Dekastro kungs. Priekšsēdētāji, komisāri, ar eh, zaļo kursu Eiropas eh, Savienība grib eh, noslēgt jaunu paktu ar saviem pilsoņiem un patērētājiem. Tas ir pakts, kas pateicoties uh, stratēģijai no laukus galdu varētu uh, stiprināt pārtikas kvalitāti gan produktu, gan barībvielu kvalitāti, gan arī pašu ražošanas procesu padarīt par ekoloģiskāku, ilgspējīgāku un godīgāku. Eh, lauksaimniecības ražotāji ir gatavi šim mērķim. Stiprinot eh, mūsu ražošanas eh, standartus, jāsaka, tie jau ir viena no visadvancētākajiem pasaulē, un mēs nevaram atļaut palikt mūsu ražotājus vienus. Vajag stiprināt viņu centienus un situāciju un jācīnās pret nelikumīgu un negodīgu konkurenci attiecībā uz trešajām valstīm, tātad, kas nāk no trešās valstis. Uh, Mēs nevaram runāt tikai par nolīgumu, privās izniecības nolīgumu ar Merkosulu valstīm. Mums ir nepieciešama jauna, ambicioza Eiropas pārtikas politika, stratēģija, kas balstās uz uh, Eiropas Savienībai tuviem ražošanas standartiem. Tas ir jātiecina uz visiem mūsu tirzniecības uh, partneriem, un uh, tad mēs varēsim Eh, nodrošināt jaunu standartu sasniegšanu visā šajā procesā. Paldies! For... Paldies! Nākošais runātājs Lokagārds. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātājiem! Merkosur nolīgums eh, nāks eh, par labu mums visiem. Par to nevar būt nekādu šaubu. Bet tas nevar būt pašmērķis. Tāpēc mūs arī uztrauc tas, kas notiek Brazīlijā. Tiek um, nodedzināti Amazonas meži, un ja mēs um, vēlamies risināt problēmas šajā reģionā, mums ir jāizdara spiediens uz Bolsonāru valdību. Jo Merkos ar valstīm šis nolīgums ir vajadzīgs vairāk nekā mums. Uh, varbūt viņš eh, nospļaujas par klimatu, bet ekonomika viņu interesē. Un tāpēc mums par to ir stingri jāiestājas. Ja mēs pēc 20 gadu smaga darba atsakāmies no saviem principiem, jo tiešajā līgumā netiek ievēroti, tas būtu ļoti nožēlojami. Protams,